Good afternoon, everybody. Labdien! Pulkstenis jau ir 15 minūtes pār trījiem, un es domāju, ka mums ir pienācis laiks sākt darbu. Šis ir ļoti jauks brīdis, jo varu sveikt lūgumrakstu komitejā Emīliju Railu. Viņa ieskicēs savu vīziju, nu, nu teikt savu runu. Šīs uzklausīšanas mērķis ir ļaut Eiropas parlamenta deputātiem novērtēt uh, Eiropas uh, ombuda uh, amata uh, kandidāti un pirmo reizi. Uh, parlaments uh, ir izvirzījis vienu uh, kandidātu šīm amatām. Tātad Emīlija O'Reilly, uh, kā jau prezidents Šils plenārsēdē to paziņoja. Uh, Un līdz ar to mūsu atbildība ir lūgumrakstu komitejā nodrošināt eh, platformu eh, kandidātai uzdot jautājumus eh, no interesēto deputātu puses. Un, protams, kandidāti uz šiem jautājumiem atbildēs. Prezidenta konference ir nolēmusi bazoties uz rekomendācijām no mūsu komitejas puses, ka šīs vēlēšanas risināsies Strasbūrā tātad eh, decembra eh, plenāra sesijā 16. decembrī. Un eh, Aurelijas kundzes runa tiks publicēta visās valodās mājas lapā. Tātad Eiropārlu. Un pirmais, jaut, pirmā jautājuma kārta tad būs noteikti, un pēc tam būs brīvā uh, mikrofona procedūra. Un es eh, domāju, ka mēs eh, varam eh, sākt ar lielajām grupām, kā mēs to parasti darām, bet tagad dod vārdu Elijas kundzei, lūdzu. Paldies par šo ļoti sirsnīgo uzņemšanu priekšsēdājas kundze. Godātie komitejas lozekļi, man ir prieks atrasties šodien pie jums, kandidējot uz atkārtot iecelšanu Eiropas ombudu amatā. Es vēlos ar jums apspriest savu darbu pirmajā darba gadā un vēlos arī izklāstīt savus eh, mērķus un iestādes stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem. Kopš eh, ievēlēšanas pagājušajā gadā man, eh, kā ombudēja šī ir sarītā uzstāšanās kādā no Eiropas parlamenta komitejām, ik reize man ir bijusi noderīga jūsu pieredze, jūsu padoms un atbalsts, kā arī personāls, kas jums palīdz darbā. Šīs uzklausīšanas komitejā un mūsu daudzās personiskās tikšanās ir uzlabojušas manu izpratni par mūsu kopējo darbu Eiropas līmenī, un ir palīdzējušas pilnveidot stratēģiju, ko esmu izstrādājusi Eiropas ombudu vīrajām. Kā jau esmu to vairāk kārt teikusi, eh, mana biroja un parlamenta sadarbības kvalitāte būs izšķirošs faktors, kas gal galā noteiks eh, to, cik sekmīgi būs Eiropas ombuda centieni uzlabot pārvaldes kvalitāti Eiropas Savienības iedzīvotāju labā. Mans eh, uzdevums kā trešam Eiropas ombudam ir ievadīt iestādes darbu nākamajā līmenī un nodrošināt eh, to, ka tā turpina veiksmīgi strādāt un attīstīties. Svēras un nodošanas ceremonijā pagājušā gadā tiesas lielajā zālē Luksemburgā es eh, paziņoju, ka Eiropas iedzīvotājiem pašlaik netik daudz rūp līgumu un hartu labskanīgie vārdi, bet to iedzīvināšana iestāžu ikdienas politikā un rīcībā kas atbilst viņu dzīves realitātei. Mans mērķis ir vienkāršs - palīdzēt Savienības iestādēm strādāt iespējami labi, kā arī eh, pienācīgi īstenot vērienīgos mērķus, eh, kurus tās sev izvirzījušas un eh, kuri tām noteikti Savienības līgumos un pamtiesību hartā. Aizvietais gads ir bijis veltīts tam, lai šos vārdus pārvērst darbos. Man stratēģija paredz apvienot trīs mērķus - nodrošināt atbilstību, palielināt atpazīstamību un tādējādi panākt lielāku ietekmi. Um, šī stratēģija gadu laikā ir pilnveidota daudz apspriežoties un konsultējoties ar mūsu darbā interesētajām personām gan pašā iestādē, gan ārpus tās. Nesen es publiskoju mūsu piecu gadu stratēģiju pretī 2019. gadam, ko var atrast mūsu tīmekļa vietnē. Un sākot īstenot šo stratēģiju, es, kā jau bija solīts jūsu komitējai, vispirms veicu ombuda biroja procedūru un praksi iekšējo auditu. Audits ietvēra šādas sadarbības apspriešanās ar personāla kapitāla līmenī, eh, kurai sako vairākas iekšējas pārmaiņas, tostarp pieviesta mūsdienīga sūdzību izskatīšanas sistēma. Tas ir process, ko sāka mans priekšgājējs, un kas dos mums iespēju panākt labākus iekšējos rezultātus sūdzību izskatīšanā pārskats par to, kā mēs sagatavojam lēmumus izskatāmajās lietās, lai tājos lielāku uzmanību būtu pievērsta iedzīvotājiem. Pārskats par mūsu galvenajiem darbības rādītājiem un pārskats par sūdzību izskatīšanas procesiem, kurš dos mums iespēju laikus noteikt svarīgākās lietas un padarīt tās prioritāras. Es uzskatu, ka šo pārmaiņu rezultātā kopumā uzlabosies mūsu darbs pilsoņu interesēs. Birojā ir nedaudz vairāk kā simts amata vietu, un es uzskatu par savu pienākumu manā rīcībā esošos resursus izmantot maksimāli efektīvi. Lai nodrošinātu mūsu darba labāk atbilstību parastu Eiropas pilsoņu un iedzīvotāju galvenajām rūpēm, esmu plašāk izmantojis savas pilnvaras sabiedrības interesēs sākt izmeklēšanu, negaidot konkrētas sūdzības un e, šajā nolūkā esmu iecēlusi amatā koordinātoru izmeklēšanai pēc paša iniciatīvas, kuras pienākums ir pēc paša iniciatīvas sāktas izmeklēšanas virzīt sadarbībā ar kolēģiem un e, nodrošināt ātrus un efektīvus rezultātus. Šogad mēs pēc savas iniciatīvas sākām izmeklēšanu par pārdzimību un līdzsvaru komisijas ekspertu grupās, par pārdzimību transatlantiskās tirniecības un ieguldījumu partnerības sarunās par to, kā Eiropas Savienības iestādes izno jaunos noteikums par ziņotāju aizsardzību, kā eh, komisija izskata Eiropas eh, pilsoņu iniciatīvas, kā pamatiesības tiek aizsargāts Eiropas Savienības kohēzijas fonda programmās un kā Frontex savā svarīgajā grūtajā darbā nodrošina atbilstību pamatiesību hartai. Pat labā notiek divi nozīmīgi gadījumu izmeklēšana par to, kā komisija risina iespējamos interešu konfliktus, kad Eiropas Savienības ierēģi pārēja darbā ārpus iestādēm, un kā Eiropas zāļu aģentūra atbalsta Eiropas parlamenta pārredzamības prasības saistībā ar zāļu klīnisko izmēģinājumu pētījumiem Eiropas Savienībā. Lai panākt plašāku atpazīstamību. Esmu galveno uzmanību pievērsus tam, lai jūs, eh, pilsoņu ievēlētie pārstāvji, interesētās personas un sabiedrība būtu labāk informēti par mūsu darbu. Eh, komentāri plašsaziņas līdzekļos un šo līdzekļu monitorings liecina, ka šādai stratēģijai ir vērā ņemami rezultāti, jo ziņas par mūsu izskatītajām lietām un citu veikumu tagad ļoti regulāri parādās ne tikai Briseles plašsaziņas eh, līdzekļu kanālos, bet arī galvenajos plašsaziņas līdzekļos valībvalstīs un citur pasaulē. Papildus tam tagad nosūtu jums deputātu kopsavilkumu par mūsu darbu un ceru, ka esmu papliecinājusi savu vēlmi iesaistīties dialogā ar jums par tematiem, kas rada kopīgas bāžas. Eh, vēl mēs esam pievērsuši uzmanību informācijas sniegšanai sociālajos tīklos un gadu laikā trīskāršojuši savu sekotāju skaitu Twitter tīklā. Daudz no jums arī būs redzējuši mūsu jaunā formāta gaļa ziņojumu, kurš pašlaik ir iesniegts parlamentam un kurā ir izmantotas daudzas jaunas plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijas, lai padarītu to vieglāk uztveram un pievilcīgāku. Pamatojums manis piedāvātajai plašiņas līdzekļu stratēģijai ir tas, ka informācija par savu darbu mums būtu jāsniedz iespējami atklāt un pieejamā veidā, un ka tādējādi mēs iedrošināsim cilvēkus vērsties pie mums, ja viņi ir konstatējuši iespējamu administratīvo kļūmu, kas pēc viņu domām mums būtu jāizmeklē. Te es gribētu izteikt pateicību manai komunikācijas grupai, kas uzņēmījā no stratēģiju ar entuziasmu, enerģiski un radoši. Eh, lai arī eh, daudzās eh, jaunajās lietās izmeklēšana vēl turpinās, es uzskatu, ka jaunajā stratēģijā jau ir rezultāti, un esmu ļoti pateicīga visiem iestāžu darbiniekiem, ar kuriem man ir bijusi darīšana, par viņu kopumā atsaucīgo sadarbību ar manu biroju. Pagājušā gada decembrī mēs no komisijas saņēmām pozitīvu atbildi divās nozīmīgās lietās. Viena attiecās uz nepamatotu kavēšanos saistībā ar izmeklēšanu, kas skar valsts atbalstu šiem profesionālā futbola klubiem. Otra uz bijušā komisāra un etikas īpašās komitejas priekšsēdētāja iespējamu interešu konfliktu. Pēc manis iesaistīšanās lietā priekšsēdētājs atkāpās, un kopš tā laika komisijas ētikas jautājumu īpašās komitejas darbi padarījusi daudz pārzemāku, un es to vērtēju atzinīgi. Uh, Eh, saistībā ar Eiropas zāļu aģentūras uzskatu, ka manu biroju, kā arī parlamenta deputātu un pilsoniskās sabiedrības eh, iejaukšanās eh, palīdzēja nodrošināt, ka aģentūras jaunā pārdzimības politika nav solis atpakaļ, kā šita, kad šā gada sākumā tika sniegta sīkāka informācija par jauno politikas ievirzi. Arī pēc attiecīgo parlamenta deputātu un pilsoniskās sabiedrības veidotās koalīcijas iesaistīšanās un mana biroja veiktās izmeklēšanas pār pāredzamības trūkumu attiecībās padomas pilnvarām, e, kas e, tai piešķir sarunām par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību, tā piekrita šo pilnvaru plašākai sabiedriskajai izvērtēšanai. Un eh, šis eh, darbs joprojām uh, risinās, un uh, šodien saņēmu viņu detalizētu atzinumu. Tas ir ļoti konstruktīvs, un es tiešām ceru, ka mums izdosies veiksmīgi sadarboties ar komisiju pie šī jautājuma. Manas rekomendācijas tiks publicētas janvārī. Un uh, visai beidzot, uh, pēc manas tikšanās ar ECB priekšētāju Mario Drāgi šī gada pirmajā pusē, mēs tagad esam uzaicināti sniegt padomus par ECB jauno etikas politiku, un es ļoti atzinīgi vērtēju bankas vēlas un darboties ar mums šajā jautājumā. Uh, Kā jūs zināt, Eiropas centrālajai bankai ir jauns uzraudzības pilnvars un līdz ar to daudz vairāk darbinieku. Šī jaunā ētikas politika ir izšķirošs faktors, lai ECB saglabātu augstu uzsības līmeni iedzīvotāju acīs. Ja nākamajā mēnesī parlaments vēlreiz man pagodinās ar ievēlēšanu amatā, es turpināšu veidot šo stratēģiju, vienlaikus cieši sadarbojoties ar to. Ombuds pilsoņu interesēs veikdams demokrātiskas pārvaldes pāraudzību ir stiprs tikai tad, ja uztur cieši attiecības ar parlamentu, kā jau teicu šīs uzstāšanās sākumā. Pēdējās nedēļās esmu arī uzmanīgi ieklausījusies, ko saka jaunās komisijas locekļi, un jo īpaši tie, kuri šo tik svarīgo iestādi vadīs nākamajos, iespējams, grūtajos gados. Mani stiprina apņēmība nodrošināt lielāku pārredzamību, atklātību, pārskatu atbildību un uzticību, un es apņemos strādāt cik vien iespējams sadarbībā ar komisiju, lai paredzētu tai šos mērķus sasniegt. Un noslēgumā, cienījumā priekšstādātāji, eh, vai noslēdzot šo tēmu, es varu lūgt vēlreiz uh, ierakstīt protokolā, cik atzinīgi vērtēja Eiropas cilvēks augstos standārtus, ir tūkstošiem uzticīgu cilvēku, kas ir nodarbināti Eiropas Savienības iestādēs un aģentūrās visā Eiropā. Viņi lielākoties ļoti eh, daudz strādā, lai savā darbā nodrošinātu augstus standārtus, un viņiem piemīt īsta valsts dienesta ētika. Tomēr, kā mēs to zinām, šobrīd Eiropā uzticība pārvaldē nav augsta, nedz Eiropas Savienībā kopumā, nedz dalībvalstīs. Mēs lēnām atgūsimies no sāpīgās recesijas un banku krīzes. Eiropas iedzīvotāju ticību savām pārvaldes iestādēm atgūst tad, kad viņi varēs redzēt eh, pozitīvas pārmaiņas, ko rada lēmumi, kuri pieņemti viņu ģimeņu interesēs un skar ikdienas dzīvi. Tomēr atšķirībā no lielākās daļas Eiropas valstu, kuras savu pilsoņu acīs ir leģitīmas, Eiropas Savienības administrācija vēl nav panākusi augstu leģitimitātes līmeni, kāds tai būtu vajadzīgs daudzu Eiropas iedzīvotāju vērtējumā un tāpēc Eiropas Savienības administrācijai ir tik svarīgi būt ne tikai iespējami kvalitatīvākai, bet arī ētikas eh, pārredzamības, pārstatbildības un efektivitātes zeltas, eh, zeltas standartam. Eh, mans, kā Eiropas ombudas, uzdevums ir strādāt ar šīm iestādēm un aģentūrām, lai palīdzētu to īstenot. Ja jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti, balsojot, izteiksiet man uzticību, apsolos darīt visu, kas manos spēkos, lai šo uzdevumu paveiktu un manis paša biroja vadītu tā, lai izpildītu jums dotos solījumus. Paldies par uzmanību! Thank you, and thank Paldies, un pateicos par šo runu, par to, ka tā bija tik visaptveroša. Mums patiešām ir vajadzīga šī Eiropas pieeja, lai kopīgi uzrunātu iedzīvotājus neatkarīgi no tā, kuras iestādes mēs pārstāvam. Un, protams, ir lieliski, ka mēs varam apvienot spēkus. Tagad es labprāt došu vārdu um, dažādu politisko grupu pārstāvjiem un sāksim ar tautas partijas politisko grupu un um, runās uh, Valēsas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Railijas kundze par šo uzrunu. Es zinu, ka šodien uh, Daudzi deputāti nav ieradušies, taču cieņu apliecina jau tas, ka šī sanāksme ir sarīkota, lai jūs varētu apliecināt uh, savu atbilstīgumu, un jūsu darbs jau ļoti labi runā jūsu vietā. Man ir vairāki jautājumi jums, un es priecātos, ja jūs varētu uz tiem atbildēt. Un pirmais jautājums ir tāds. Uh, Kādi, jūsuprāt, varētu būt galvenie problēma aspekti pārvarot plaisu starp Eiropas iestādēm un iedzīvotājiem? Kā jūs varētu uzlabot iedzīvotāju izpratni par to, kā Eiropas Savienība darbojas? Mans otrs jautājums ir tāds. Eiropas ombudam ir dažādi mehānismi un instrumenti, kas palīdz uh, nodot vēstījumu, kādi ir jūsu uzdevumi, veidojot eh, politisko ietekmi jūsu amata termiņa laikā. Tālāk ļoti daudz deputāti pievērsa uzmanību neatbilstībām, un es zinu, ka ziņojums par neatbilstībām arī top. Varbūt jūs varētu iepazīstināt mūs ar šī ziņojuma atzinumiem. Uh, secinājumiem. Tāpat eh, ir jautājums par eh, TTIP, un es eh, gribētu uzteikt jūsu darbu pie šī jautājuma, jo es zinu, ka pateicoties jūsu iestā, iesaistē pirms nedēļas komisija nolēma nākt klajā ar jaunu tekstu, un Es zinu, ka jūsu birojs ir saņēmis ļoti daudz uh, dažādu komentāru par transatlantisko tirzniecības nolīgumu. Varbūt jūs varētu rezumēt eh, notikušās konsultācijas. Tālāk piektais jautājums ir saistīts ar trojku. Kāds ir jūsu viedoklis par aktivitātēm saistībā ar šo jautājumu? Es zinu, ka ir deputāti, kurus eh, ļoti satrauc šī tēma. Uh, Vai jūs plānojat izmeklēt šo jautājumu, ņemot vērā Eiropas centrālās bankas un komisijas lomu? Un kāda varētu būt jūsu rīcība šajā jautājumā? Un visu beidzot, jūs jau pieminējāt redzamības jautājumu, kas arī ir stratēģijas daļa ombudu darbā līdz 19. Eh, gadam. Es varu uzteikt darbu pie sociālajiem mēdījiem, bet kā jūs domājat eh, sabalansēt tradicionālos un modernos komunikācijas kanālus, jo ir daudz cilvēku, kuriem nav piekļuvis internetam un eh, modernajiem saziņas līdzekļiem, tāpēc, manuprāt, ir svarīgi rast atbilstīgu līdzsvaru starp tradicionālajiem un modernajiem saziņas līdzekļiem. Paldies! Paldies par uh, šiem jautājumiem, kas patiešām ir cieši saistīti ar uh, manu darbu un stratēģiju, runājot par plaisas pārvarēšanu starp iedzīvotājiem un Eiropas Savienību. Es zinu, ka neviena institūcija šo problēmu nav atrisinājusi, un jūnijā, kad uh, es uh, ierados mājās vēlēšana laikā. Es e, biju pilnīgi pārņemta ar Eiropas jautājumiem un e, tā bija ļoti pamācoša pieredze, kad e, es sapratu šo plaisu un šo intereses trūkumu, un kad trīs trojkas pārstāvi un viņa ierēģi uzturējās Dublinā un uh, mācīja mūs, kā pārvaldīt valsti, nu, tobrīd nebija plaisas starp Eiropu un iedzīvotājiem. Šķiet, ka brīžiem Eiropas iedzīvotāji it kā pamostas un sāk domāt, kā tie vai citi notikumi varētu gadīties. Uh, Bieži vien grūtības sagādā valodas, eh, tulkojumi, arī kompromisi, kas tiek pieļauti attiecībā uz regulējumu. Un bieži vien reālā noteikta regulējuma vai līguma sadaļas ietekme uzreiz nav acīm redzama, tā kļūst skaidra tikai pēc kāda laika. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzīs pārskatīt pašiem savu atbildību tajā, kā mēs rīkojamies. Manuprāt, jau tagad šī parlamenta sasaukuma sākumā ir skaidrs, ka vajag vairāk iesaistīt iedzīvotājus, jo īpaši palielinot caurskatāmību. Un arī komisijas mājaslapā jau sākot no vakardienas eh, ir pieejama detalizēta informācija par eh, tām tikšanās reizēm, kas komisāriem ir notikušas ar eh, uzņēmumu pārstāvjiem un citām pusēm, un eh, ir šī tiekšanās uz lielāku caurskatāmību, un savā ziņā arī transatlantiskā tirzniecības nolīguma sarunas. kļūst par tādu kā katalizatoru par to, cik ļoti uh, komisija strādā pie caurskatāmības, arī valdību pārstāvjiem ir jāpiestrādā pie savas komunikācijas, jādomā, vai viņiem ir atbilstīgas komitejas, vai tās ir aktīvas, un kā tās komunicē. No savas puses saziņa ar iedzīvotājiem caur parlamentu un ar citiem līdzekļiem ir izšķirīga. Ziniet, ja mežā nolūst koks, un neviens to neredz, vai šis koks patiešām ir uh, nolūzis. Un tāpat eh, arī jādomā par dažādiem lēmumiem, kas tiek pieņemti un to ietekmi. Runājot par politiskās ietekmes veidošanu, uh, Jūs jau zināt no maniem agrākajiem izteikumiem, cik augstu es vērtēju parlamenta lomu, un es uh, smagi strādāju pie šī jautājuma arī agrāk tiekoties ar komiteju pārstāvjiem un deputātiem. Kad es biju Nacionālā ombuda, es uh, vēroju šīs komitejas darbu un uh, vēroju, ka arī mūsu valdību darbā ir zināmas plaisas. Uh, un eh, es veicu lobby darbu īrijas parlamentā, tāpēc eh, es vēlos uzsvērt, eh, cik svarīgs man ir šis jautājums. Neatbilstības ir vēl viens aspekts, kas man ir ļoti tuvs, un es vēlos apliecināt, ka arī šobrīd es neesmu apmierināta ar pašreizējo uh, proporciju, kādā iestādes pakļaujas ombudu spriedumiem, manuprāt, eh, šis cipars varētu sasniegt pat 90% un līdz ar to situācija varētu uzlaboties. Sākotnēji es gribētu mainīt kultūru savā birojā un uzsvērt, ka iesniegtās sūdzības parakstīšana vēl nav stāsta beigas, nē, ar to stāsts tikai sākas. Un uh, Es vēlos eh, paraudzīties uz priekšu sešu mēnešu periodā un padomāt, kāda ir risinājuma, ko es vēlos panākt, kādus ombuda darbus es gribētu redzēt paveiktus tajā vai citā jautājumā. Un eh, es domāju, ka mums vajadzētu uh, tiekties strādāt lielākā sadarbības garā ar komisiju un uh, citām iestādēm, uh, jo parasti tas notiek tā, ka viņi nosūta vēstuli vai es nosūtu vēstuli un ar to it kā pietiek, bet es domāju, ka mans personāls visos līmeņos, bet jo īpaši tie, kas strādā pie izmeklēšanas darba, viņiem ir jābūt spējīgiem izsekot uh, lūgumraksta attīstībai visos posmos un uh, kopā mēs varam panākt eh, racionālu iznākumu iedzīvotājiem, un es ceru nodrošināt eh, šī pakļaušanās rādītāja pieaugumu. Runājot par transatlantisko tirzniecības nolīgumu, mēs esam saņēmuši vairāk nekā 300 atbildes, izsūtījuši 6000 ēpastus, un uh, Es eh, esmu izstrādājis ierosinājums komisijai par to, kā viņi varētu panākt lielāku caurskatāmību, jo īpaši ņemot vērā to, ka ir daļa sārunu, ko tomēr vajadzētu paturēt slepenībā vismaz uz laiku, lai būtu šī vajadzīgā manevra telpa sarunu vešanai. Bet mēs jau redzam, uh, ka caurskatāmība ir svarīga un par to liecina lielais e, priekšlikumu skaits. Burtiski šorīt, pirms es nācu uz šo sanāksmi, es saņēmu no komisijas atbildi par e, manām rekomendācijām. Viņi ir norādījuši, ka grib ar mani sadarboties e, šajā uzdevumā un ar turpmākiem rezultātiem nāksim klajā janvārī. Uh, Runājot par trojkas jautājumu, es esmu runājis gan šajā komitejā, gan ar individuāliem deputātiem, un vēl tikai pagājušajā nedēļā. Es zinu, ka es nāku no valsts, kas ir pieredzējusi trojkas ietekmi. Un uh, tā nabadzība un marginalizācija, ko mēs pieredzējām, tāpēc, ka valdības politiku ietekmēja trojka, nebija tāda pati, kā tā, ko pieredzēja citas valstis, taču būtu nepareizi un muļķīgi solīt paveikt uh, lietas, ko es nespēju. Es strādāšu savu pilnvaru ietvaros. Trojka ir pārnacionāla vienība. Uh, ECB ir manā pārziņā un citas iestādes, bet Startautiskais valūtas fonds nav. Un kopumā, jāteic, vismaz īrijas gadījumā mūsu ekonomika atveseļojas, bet eh, citām valstīm nav tik labi paveicies. Es jau nopratu no parlamentu un arī no iedzīvotājiem manā valstī šo neziņu jautājums, kas ir šie cilvēki, kā priekšā viņi atbild. Un situācija nevienmēr ir tāda, ar ko ir viegli samierināties. Pagājušajā nedēļā es runāju ar kādu deputātu, un mēs runājām par to, ka, ja trojkas darbā ir ja trojkas darbā ir kāda joma, kas ir slikti pārvaldīta, es tai varētu pievērsties. Es aicinātu iedzīvotājus, kuriem šķiet, ka arī šajā darbā ir problēmas, nakt klajā ar viņu ierosinājumiem, un es labprāt uh, tos uzklausīšu. Uh, bet nebūtu gudri man apsolīt uh, paveikt darbus, kas neietelps manās pilnvarās. Tālāk runājot par īstenojamību, es esmu žurnālists, es sāku ar žurnālistiku, tad, eh, kad vēl nebija interneta, es rakstīju ar rakstām mašīnu, izmantoju visparastākās pildspalvas, un es joprojām lasu tradicionālās avīzes, tāpēc man ir ļoti svarīga komunikācija. Man nav jāskaidro jums, kā jaunam cilvēkam, cik svarīgi ir sociālajie mēdīji. Tā ir 2014. gada realitāte, bet mana biroja filozofija ir tāda, ka mums ir jābūt tik atvērtiem, cik vien iespējams, un tik pieejamiem ikvienam, cik vien iespējams. Uh, un jāsazinās ar sabiedrību tādos, eh, tādā veidā, kas eh, ļauj tik vienam izprast mūsu darba vērtību. Tāpēc ir svarīgas arī publikācijas uz papīra, un ir svarīgi, lai iedzīvotāji varētu mums zvanīt pa telefonu, sūtīt mums ēpastus, eh, sazināties ar mums ar tīmekļa vietnes starpniecību, un ja iedzīvotāji vai deputāti uh, dodas pie manis un apgalvo, ka viņiem ir grūtības ar mums sazināties, es labprāt viņus uzklausīšu. Paldies! Tālāk došu vārdu nākamajam runātājam. Bueno, yo quiero comenzar felicitando. Paldies, paldies, priekšstādājas kundze. Es eh, gribētu sākumā sveikt eh, jūs. Uh, un uh, apsveikt, jo domāju, ka jūs tiešām varēsiet arī uh, šo amatu mm, turpināt pildīt. Kandidatūra ir uh, izcila labi, jūs ļoti labi esat pastrādījis tajā īsajā laikā, uh, kas bija jūsu rīcībā. Es gribu izteikt pāris piezīmes un uzdot pāris jautājumus. Sākumā par uh, formu un tad arī par saturu. Nu, sākšu ar to, ka ļoti. Uh, Atzinīgi vērtēju to, ka jūs uh, sākāt aktīvi strādāt, ar tiem tematiem, kas ir nozīmīgi pilsoņiem. Pilsoņi vēršas pie dažādām institūcijām un pilsoņiem un nevienmēr ir spējuši atrisināt jautājumus, kas tos interesē. Šis ir ļoti nozīmīgs darbs un tādēļ gribu uzdot sekojošos jautājumus. Kā jūs varēsiet um, pārvarēt, uh, vai kā jūs strādāsiet, lai pārvarētu plaisas starp pilsoņiem un institūcijām arī attiecībā uz pamattiesībām, kas ir pārkāptas uh, krīzes laikā? Un uh, turpinot uh, Valesas kunga jautājumu. Pilsoņtiesību pārkāpumu krīzes laikā. Tas ir temats, kas ir jāturpina, jo dalībvalstis, kas ir uh, piedzīvojušas dažādas uh, programmas, uh, saskars ar pilsoņu atsevišķinātību un ir nepieciešams slēgt šo lielo plaisu starp pilsoņiem un institūcijām. Nākošais jautājums - veselības aprūpa un tas, kas notiek uh, zāļu un medikamentu jomā. Tiek um, turpināta diskusija par to, cik uh, ilgtspējīgas ir uh, veselības aizsardzības sistēmas un kā tiek noteiktas cenas medikamentiem. Bieži vien ir vērojama monopolu izveida un arī cenu noteikšana, ko veids šie monopoli. Vai jūs domājat, ka jāveic kādi ļoti konkrēti pasākumi, lai izmeklētu, kādēļ šāda ļaunprātīga darbība ir iespējama un kādēļ tā notiek? Tas par saturu. Un runājot par formu, es gribēju teikt, ka atzinīgi vērtēju to, ka jūs cenšaties caurskatāmāk un arī redzamāk strādāt, lai pilsoņi varētu vairāk ko uzzināt, arī publicējot jūsu ziņojumu un izveidojot mājaslapu, jūs rūpēties par to, lai tiktu radīta šāda saikne ar pilsoņiem. To var, var vērtēt tiešām ļoti uh, augsti. Uh, ir jāaizstāv um, dažādi, uh, dažādi iedzīvotāju slāņi, it īpaši jārūpējas par bērniem. Šeit uh, runiet uh, ne tikai par bērniem, arī bērnu tiesības daudzkārt tiek pārkāptas. Negribu ļoti detalizēt runāt, dažkārt šī informācija tāda ļoti, nu, tāda uh, um, konfidenciāla un, un sensitīva. Bet, nu, katrā gadījumā var iedrošināt jūs jūsu darbā. Un tāpat domāju, ka mums vajadzētu censties uh, aktīvi strādāt, lai cilvēkiem ar uh, ierobežotu mobilitāti būtu labāka pieeja dažādām institūcijām, lai mēs uh, varētu parūpēties par to, lai arī pilsoņi ar ierobežotu mobilitāti varētu vērsties pie tiesību sarga, jeb ombuda Un varbūt jūs varētu ievadīt ļoti konkrētus pasākums, kas palīdzētu cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Nu, piemēram, arī palīdzot cilvēkiem, kam ir redzes traucējumi. Tāpat domāju par dažādām Eiropas institūcijām, it īpaši tām, kas ir izveidotas, lai strādātu pilsoņu labā institūcijām, ir jāparūpējas par to, uh, lai dokumenti būtu pieejami visās ES oficiālajās valodās, jo tās ir pamatiesības arī ieskatīties dokumentos ir nepieciešams. Nav pietiekams tikai angļu valodā publicēt dokumentus. Cilvēkiem jādod iespēja mm, lasīt dokumentus viņu dzimtajā valodā. Tā ir uh, tā ir no pam, tā ir viena sadaļa no pamatiesībām - tiesības izmantot uh, savu valodu. Nākošais jautājums. Ir tiešām šokējoši uh, skatīties, ka ir pieņemts ziņojums par tiesību sārgu, lai gan jūs taču esat tiesību sārdze, ir skaidri jārunā. Jūs uh, esat sievieti un tādēļ arī ir jāpiemēro teksti, Tādēļ jāatrod ir atbilstošs risinājums. Mums ir jāpievērš šim uh, dzimumu neutralitātes jautājumam, jo tas uh, ietekmēja cilvēkus. Runājot par Eiropas iestāžu caurskatāmību, man ļoti patika jūsu atbildi, kad jūs runājāt par uh, tiem sasniegumiem, uh, ko ir izdevies panākt komisijai un dalību valstīm. Es gribēju jautāt, vai jūsuprāt nevajadzētu izveidot kādu procedūru, kas garantētu to, ka dalību valstis un komisija atbild, un ka šī atbilde nāk saulaicīgi un atbilstīgi iedzīvotāju prasībām. Lielas eh, paldies eh, par eh, šiem jautājumiem. No sākuma jūs runājāt par to, kādā veidā cilvēki izjūta krīzi, un, protams, ka tā dažādas grupas skāra atšķirīgi, un jo sevišķi marginalizētos cilvēkus, kuri jau iepriekš bija nabadzīgi, viņi arī zaudēja darba vietas un tā tālāk. Un tad cilvēki, kuriem iepriekš bija marginalizēti, tādi kļuva vēl izteiktāki. Un ir skaidrs, ka tas ir parlamenta darbs aktualizēt uh, šo uh, problēmu. Un uh, tajā laikā sākās arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un tajā laikā bija tāda sajūta, ka šī krīze tiek eh, skatīta tikai un vienīgi kā kāds fiskāls uh, fenomens, ļoti bieži iztrūka sociālais aspekts. Tas, kā cilvēki par to visu jutās. Un uh, bija uh, daudz runāts par sociālo Eiropu. Un ir skaidrs, ka Eiropas institūcijām saistībā ar šiem 300 plus miljoniem eiro, par ko tika paziņots pagājušā nedēļā, tās eh, ļoti daudz ko noteiks. Un tas arī daudz eh, pārstāstīs par institūciju apņemšanos eh, izveidot sociālu Eiropu, kā pretstāta šādai banku Eiropai. Un es domāju, ka viena lieta, kas man tiešām pārsteidza, uzklausot Timermara kungu, kādu viņš pagājušajā nedēļā runāja par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, uh, Protams, eh, ka eh, tā tika izveidota tieši ar mērķi eh, pārvarēt šīs plājas, par ko mēs runājam. Tātad, un kā jūs zināt, tad neviens no šiem priešlikumiem netika pieņemti komisijā. Protams, ka tam bija visam ļoti pamatot iemesli. Un tātad Dienamēr kungs teica, ka viņš jūta, ka kā ir tika uzsvērts vairāk kā e, juridisks instruments. Un e, šī e, lūgumraksta tika risināta pārāk juridiskā veidā, nevis politiski. Es nedomāju, ka viņš domāja kādas politiskās partijas, kādu partiju dalījumu vai kaut ko tādu. Manuprāt, viņš tiešām runāja par to, ka no sākuma ir jāskatās uz šīs iniciatīvas mērķi. Un tik tiešām ir jāskatās, eh, kādas ir cilvēku vēlmes izvirzot eh, šīs iniciatīvas. Un ir jārunā arī par politisko eh, kapacitāti institūcijām, par loģistiku, kā to visu ir iespējams realizēt. Es nedomāju, ka tas būtu politisks paziņojums teikt, ka tad arī iniciatīvas palīdzība var visu atrisināt. Mums ir bijušas eh, plašas eh, diskusijas eh, par iniciatīvu ar komisiju, un es domāju, ka arī mēs varam sniegt savu ieguldījumu šai sakarā. Jūs arī minējāt zāļu uzņēmumu monopolus. Tie ir ļoti būtiski rīcība politiku jautājumi, te ir saistīts arī TTIP un joma, kurā man varētu būt zināma ietekme, būtu jautājums eh, par lobēšanu, par pārstāvības reģistru un tā tālāk. Nu, tātad, kas, eh, eh, ko ietekmē šādās lielās uzņēmē darbības jomās? Un ir bijušas arī izmaiņas paziņot saistībā ar reģistru, un padoma arī iesaistīsies kopīgi ar komisiju un parlamentu, un komisija ir arī mm, iesaistījusi savus eh, nodaļu vadītājus, un tas pilnīgi noteikti ir solis pareizajā virzienā. Iespējams, ja eh, kāds domā, ka ar to nepietiek, tomēr tas vismaz eh, parāda, ka ir zinām vēlēšanās. Un galējais vēstījums ir tāds, ka cilvēki mums neuzticēsies, ja viņi jutīs, ka kaut kas tiek slēpts. Institūcijās bieži vien ir šāda vēlme kaut ko paslēpt tieši paslēpšanas pēc un e, gal galā saruna mandāts tika atklāts. Nekas gal galā tik briesmīgs e, nenotika. Un tāpēc es e, domāju, ka institūcijām tik tiešām vajadzētu censties, bet iespējas vairāk ievērot pārskatāmības nosacījumus attiecībā uz bērnu jautājumiem. Visticamāk, jūs zināt eh, to, ka eh, daudzās valstīs jau pastāv bērnu ombuds. Un ir skaidrs, eh, ka arī pašiem bērniem ir loma ieceļot šo ombudu. Notiek intervijas un tā tālāk. Un pastāv arī Eiropas tīkls, starptautisks ombudu tīkls. Pilnīgi noteikti šo uh, tīklu var iesaistīt, eh, lai virzītu uz priekšu vairākas no idejām, par kurām jūs runājāt, piemēram, eh, to, ka uh, varētu būt bērnu parlaments uz kādu dienu. Tomēr es uh, domāju, ka bēr, mm, šis te bērnu ombudu tīkls ir ļoti uh, veiksmīgs un arī ietekmīgs attiecībā uz likumdošanu. Manā valstī mums pavisam nesen bija referendums, uh, kurā tika nostiprināts bērnu tiesības konstitūcijā. Un tad, tad nevis bērnu Eh, tiesības eh, tikai kā ģimenes locekļiem. Un tad attiecībā uz eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iepriekšējā gada laikā mēs nolgojām īpašu ekspertu šajā jomā, kurš strādā pie īpašas darba kārtības. Un tātad nu, ir arī ANO konvencija par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Un arī um, Eiropas eh, Savienības institūcijām um, ir jāievēro šie noteikumi. Un viena no lietām, ko mēs eh, veicām šī perioda laikā, mēs pārskatījām mūsu biroja darbu, lai tas būtu daudz pieejamāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mm, tad ne tikai fiziski mēs veicām dažādas izmaiņas, bet arī mūsu mājaslapā. Ir skaidrs, ka Eh, ir eh, jāpadara eh, vide pieejamāka. Un tā ir viena no manām darba prioritātēm. Tad attiecībā uz valodām. Jā, tā ir, ka mēs tulkojam mūsu gadskārtējo ziņojumu visās valodās. Tas ir pieejams mūsu mājaslapā visās valodās. Pielikums gan netika tulkots visās oficiālajās valodās, bet uh, Eh, tagad esam guvuši tam finansējumu, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Un ir eh, arī skaidrs eh, tas, ka ir nepieciešams risināt valodas jautājumu. Man ir ļoti spēcīga apziņa par to, kas tas ir svarīgi, jo ar valodu tiek paustā kultūra, tie nav tikai vārdi. Es domāju, ka um, valodas aizsardzība, arī kultūras aizsardzība, un tas ir visu mūsu interesēs. Kas attiecās uz eh, dzimumu eh, aspektu, eh, man tika uzdots šis jautājums, kad es sāku darbu šeit un arī īrijā, tad, tad kāpēc es neesmu ombudswoman angļu valodā? Es varu teikt, ka mani uzskati ir feministiski, un es varu teikt, ka Tad, kad man tika uzdot šis jautājums īrijā, nu, tad vai es būšu ombudsmēnu vai ombudswoman, kaut arī likumdošanā bija noteikts ombudsmēn, eh, daudzi eh, zviedru eh, kopienas locekļi protestēja, tāpēc, ka ombudsmēn viņu valodā ir neitrāls, dzīvu neitrāls vārds. Un tas, ka tiešām ir apbrīnojami, kādas ir šīs atšķirības eh, dažādās valstīs, eh, tad, tad eh, ir dažādi vārdi dažādās valodās, medietēr, fr, franču valodā. Citās valstīs šis amats tiek, tiek definēts kā cilvēktiesība aizstāvis. Tātad mana profesionālā pieredze liek man um, raudzīties uz ombuda Eh, amatu ne kā kādu aizstāvu, bet kā uz eh, kādu, eh, kas ir tāds kā starpnieks, netrās starpnieks starp sūdzības iesniedzēju, kura tiesības ir pārkāptas iespējams un starp institūciju. Un jāsaka, ka tas, ko mēs darām, mm, attiecībā uz konkrētām personām, mēs Tātad nosakām šo te eh, varas eh, mm, sadalījumu. Mēs padarām individu tikpat eh, spēcīgu kā institūcijas. Mēs viņam zināmā mērā ļaujam izmantot visu šīs iespējas, lai viņš varētu cīnīties par to, par ko ir saistīta viņa sūdzība. dažkārt varbūt ir eh, tāda eh, sajūta, ka mēs esam eh, tikai sūdzības iesniedzēja labā. Tomēr institūcijām ir jātic, ka es strādāju ļoti godīgi un objektīvi. Ja Eiropas parlaments uh, izvēlēsies citu nosaukumu manam amatam, es neiebildīšu. Tomēr šobrīd uh, es uz to nepretendēju. Uh, es domāju, ka tik tiešām mēs varētu atturēties to nedarīt. Uh, arī zviedru valodā amatnosākums ir uh, veiksmīgs. Vārds Beatrasai Besera, Aldis grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze. Arī es uh, domāju, ka nu, tas ir jāsaglabā. Tas ir vienīgais vārds zviedru valodā, ko zinu, un tas ir ļoti liederīgs un arī daudz ietver sevī. Gribu uh, teikt paldies jums, Varēlī kundze. par darbu kolēģi jau teica. Nu, no nu viens puses ļoti jauka, ka jūs esat vienīgā kandidāte. Jūs esat uh, ļoti labi strādājusi. Jūs strādājat uh, tikai neilgu laiku, bet uh, sasniegts tiešām ir ļoti daudz. Tas atspogļojas arī ziņojumos, kas šeit ir pieņemti. Taču gribu tā plašāk uh, uzdot jautājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs Eiropas institūts, par kuru mēs uh, ir zināms, bet eh, gribu uzdot jautājumu, kas ir nedaudz eh, savādāks. Nu, no vienas puses varētu domāt, ka, nu, teiksim, mm, šis darbs ir saistīts ar tādu ārkārtīgi intensīvu strādāšanu. Tie tiešām ir tādi ļoti uh, intensīvi strādājoši cilvēki, par kuriem mēs uh, runājam. Bet uh, dažādas uh, institūcijas nu, nevienmēr uh, tiek sasniegta ekscelence. Mēs gribam visus iesaistīt, bet nevienmēr ir iespējams radīt tādu klātesamības uh, sajūtu, un tas ir ļoti nozīmīgi uh, dienestiem. Nākošais jautājums, par ko grib runāt, ir uh, ražīgums. Uh, Tās raksturo jūs un arī iniciatīvas, tas ir uh, ļoti veiksmīgi un uh, tas ir īpaši jāuzsver, uh, jo lūgumrakstu komitejā mēs to ietveram un reaģējam. Nedrīkst tikai reaģēt, bet ir jādarbojas arī paredzot situācijas attīstību. Tagad attiecībā uz jūsu darbu. Jūs gribat spēcināt leģitimitāti, to jau jūs iesvērāt savos ievadvārdos. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka darbs tiek veikts caurskatāmi, ētiski. Eiropas institūcijām vajadzētu pārņemt visus šos pozitīvos sasniegumus attiecībā uz leģitimitāti un vēl visu to, kas nav īsti sasniegts. Un man liekas, ka tas vērtējums, kāds ir eh, sniegts eh, par to, būtu arī jārunā. Nu, nevajag vienmēr uzsvērt tikai slikto, ir eh, jārunā arī par tiem, piemēram, kad ierēģi ļoti labi strādā valstu dienestos. Tas pats sakāms arī ir par dalību valstīm. It īpaši krīzes laikos un saskaroties ar nestabilitāti, korupciju un citiem negatīviem fenomeniem, situācija tāda, ka mums ir, uh, ir nepieciešams uh, godīgs un efektīvs uh, valsts uh, pārvaldes aparāts, valsts aparāts. Lielākā daļa strādā, lai radītu stabilitātu un ievēro ētiskos principus, bet bieži vien tiek runāts tikai par tiem nedaudziem, kas tā nedara. Un vēl vairāki e, jautājumi. Es e, varu uzdot tikai vienu jautājumu, jo līdzīgs jautājums uzdeva jau mans kolēģi. Jautājums ir sekojošais. Tas ir saistīts ar jauno komisiju. Mēs lūgumrakstu komitejā ļoti skaidri teicām. Tiekoties ar e, Timermans kungu, viņš savā darba jomā, nodarbosies arī ar pilsoņu jautājumiem. Mēs mēģināsim ļoti cieši ar viņu sadarboties. Un vērtējot šo sadarbību ar tiesību sargiem ombudu, tas arī ir pienākums, ko veic lūgumrakstu komiteja. Timermans kungs būs arī jūsu sarunu partners. Un kādas galvenās domas saista jūs un kā jūs turpināsiet darbu, kā jūs sadarbojosieties ar komisāru Timermans? Un vēl viens jautājums. Tas ir tāds personiskas dabas jautājums. Mēs nedrīkstam aizmirst uh, to, ko īsti daram. Strateģisks izaicinājums ir uh, komunikācijas, jo mums ir labi jāstrādā, mums jāstrādā ir vēl uh, efektīvāk. Bet pilsoņiem par to ir jāzina, mums ir jāinformē. Pilsoņi tādēļ jāizmanto visi uh, visas iespējas, sociālajie tīkli, internets, jo mums pēc iespējas labi un skaidri jāstāsta par to, ko padaram. Ne jau tādēļ, ka mēs gribam būt labāki kaut kādā veigā, veidā nekā tie, kas ir strādājuši pirms mums, bet vienkārši, nu, lai uh, mēs varētu labāk viņa intereses pārstāvēt. Un noslēgumā gribu pateikties par jūsu darbu. Nozīmīgi ir tas, ka mēs varējām ļoti cieši ar jums sadarboties. Paldies! Paldies! Jūsu domas ir ļoti noderīgas man, un uh, Es jums piekrītu par ierēģiem un valsts dienestiem, un kad vien iespējams arī es mēģinu uzsvērt šo pašu vēstījumu. Ja ir kāds uh, skandāls, kas ir saistīts ar komisijas uh, ierēģiem, kas gan notiek diezgan reti, šādos gadījumos var ciest gan komisija, gan arī tās dalībnieki, un uh, es domāju, ka ir svarīgi uh, atbalstīt darbiniekus un slavēt viņus, kad tas ir nepieciešams, bet eh, mēģināt arī nodot eh, iedzīvotāju vēstījumu tiem, kas nedarbojas tik efektīvi. Es eh, arī domāju, ka Timerman kungs būs ļoti svarīga persona šai komitejai un ombuda darbam, jo situācija mainās, jo īpaši politiskā kontekstā. ja, jo īpaši, ja darbinieki pārceļas no vienas iestādes uz citu, ja veidojas veselas koalīcijas, un reizēm caurskatāmība neizveidojas, tāpēc, ka ir bijusi virkne dažādu iesaistīto spēku, kas ir situāciju veidojuši tādu vai citādu, uh, Mans personāls drīzumā tiksies ar Timermana kunga darbiniekiem, un es uh, ceru ar viņu tikties arī pavasarī, un mans galvenais vēstījums viņam ir tāds, ka mēs esam iesaistīti vienā darbā, un um, Viņa darbs nav aizstāvēt komisiju visos iespējamos gadījumos, un mans darbs nav kritizēt komisiju, kad vien iespējams. Mums ir jāmācās sadarboties. Un uh, ņemot vērā mm, to, ka komisijas uh, neatbilstību novēršanas uh, rādītāji varētu uzlabot, uh, Viņiem ir jātiecas eh, atbalstīt kopīgas vērtības turpmākajos piecos gados. Ir zināma šķēršļi sadarbībai starp manu biroju un komisiju, eh, risinot eh, sarežģītus lūgumrakstus, un šie šķēršļi ir jānovērš. Viens no šādiem šķēršļiem ir uh, tas, ka pastāv uh, bažas par pārāk lielu piešķir, pilnvaru piešķiršanu zemāka ranga ierēģiem, kas varētu sadarboties ar manu biroju, un tāpēc uh, ar manu biroju saistītie jautājumi tiek risināti pārāk augstā līmenī. Un tas ir tāds viens specifisks aspekts, par kur es runāšu ar Timermana kungu. Tālāk no ogļraču kopienas eh, ir zināma gudrība par eh, to, ka raktuvē tiek iesūtāts eh, kanārī putniņš, un ja šis kanārī putniņš nomirst, tad raktuvē ir gāzes. Uh, Nu, cerams, ka ombuds eh, necietīs no indīgām gāzēm. Ir jāraugās, eh, kur eh, pastāv kādas nepilnības administrācijā, tajās jomās, kas ir komisijas pārziņā. Un cerams, ka mums izdosies veidot dinamiskākas un neformālākas darba attiecības, kad būs runa par lūgumrakstiem attiecībā uz administratīviem jautājumiem vai sabiedrības interesēm. Uh, Un es ceru, ka mēs kopā varēsim daudz panākt, tāpēc es eh, ar cerībām raugos eh, uz mūsu attiecībām ar Timermanu kungu, ar citiem komisāriem un ar sekretariātu. Paldies! Nākamais runātājs ir Kolsen, nē, Aukenes kundze. Paldies! Paldies, Emīlija, par eh, darbu, ko esat paveikusi līdz šim, un eh, mēs joprojām varam droši jūs rekomendēt parlamentam, un es jo īpaši gribu uzsvērt caurskatāmības jautājumu un iedzīvotāju tiesības piedalīties procesos. Ir jau uzdota virkne jautājumu, tāpēc es gribētu koncentrēties uz atsevišķiem aspektiem. Es vairākas reizes esmu aicinājusi īstenot to, kas ir pieminēts līgumos, proti mums vajadzētu būt labai administrācijai un sadarbībai starp iestādēm. Un ja administrācija ir laba, tad mēs, eh, kas nākam no Ziemeļvalstīm, raugāmies, vai pakalpojuma aspekts ir pietiekami īstenots, jo mūsu uzdevums ir pasargāt iedzīvotājus, nevis ierēģņus. Un uh, Daudzās valstīs iedzīvotāji ir pārliecināti, ka viņi gūs labumu no caurskatāmības, un tas ir viens no labākajiem veidiem, kā cīnīties ar korupciju. Kā mēs varam būt droši par to, ka būs šis priekšlikums regulējumam par lielāku caurskatāmību, jo ir pagājis laiks, kopš Lisabonas līgums darbojas, Un es labprāt gribētu, lai būtu kāds reāls regulējums šajā jautājumā. Otrakārt, kā jūs prāt tiek risināts interešu konflikta jautājums? Manuprāt, iestādēm ir vajadzējis ilgu laiku, lai saprastu, ka interešu konflikts ir uzskatāms par objektīvu kritēriju. Uh, Jūs nevarat atbrīvoties no interešu konflikta vienkārši deklarējot jūsu intereses. Interešu konflikta kritērijam ir jābūt objektīvam, lai nerastos nekādas šaubas par to, vai šāds konflikts pastāv vai nepastāv. Jo iedzīvotājiem ir jābūt drošiem par to, ka personas, kas pieņem lēmumus, neatrodas interešu konfliktā un, eh, manuprāt, ka jautājumos, kas ir saistīti, piemēram, ar EPSA, tas vēl nav līdz galam skaidrs. Daudzās valstīs, piemēram, Dānijā, ir pilnīgi normāli, ja persona vienkārši paziņo par savu interešu konfliktu. Tas gan nav veids, kā to risināt, bet es gribētu uzklausīt jūsu domas šajā jautājumā. Un treškārt, kā jūs domājat, mēs parlamentā tiekam galā ar mūsu pienākumu uzlabot iedzīvotāju iesaistīšanās iespējas, vai mūsu darbs ir pietiekami caurskatāms? Es biju šokēta, kad es eh, dzirdēju mūsu priekšsēdētāju sacīto, ka uh, To personu paraksti, kas rekomendē ombuda kandidatūru, ir jāpatur slepenībā. Vai ir jēga tam, ka šie paraksti paliek slepeni? Es gribētu jums tā vispārīgi jautāt, vai jūsuprāt mēs īstenojam caurskatāmības principus, lai arī mūsu un jūsu pienākumi atšķiras? Un cik es atceros, jūs esat vienīgā ombude, kurai ir tiesības kritizēt parlamentu, jo lielākajā daļā valstu ombuds eh, parlamentu nekritizē. Un ja jums ir tiesības, tad jums ir pienākums. Ja mēs līdz galam neizpildam caurskatāmības principu, tad uh, ko mums vajadzētu darīt? ja mūsu iedzīvotāji netiek iesaistīti augstākajā mērā, kāds vien ir iespējams. Es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties, nenostādīt sevi pret iedzīvotājiem, radot dažādus uh, veidus, kā slēpt savas kļūdas. Vai mēs atbilstam jūsu prasībām uh, par to, kādam ir jābūt īstam iedzīvotāju partnerim, caurskatāmam partnerim? Paldies Aukenas kundzei par jautājumiem un komentāriem. Jā, kā jau jūs zināt, ir bijis daudz runu un pat ziņojumu par iespējamu Eiropas administrācijas regulējumu. Iepriekšējais parlaments eh, tam nevarēja pietiekami pievērsties, šķiet, ka vai nu nebija vajadzīgā spēku koalīcija vai pietiekami daudz politiskās gribas. Ir veikts daudz akadēmiskā darba ša šajā jautājumā, ir bijis kopīgs seminārs eh, starp manu biroju un akadēmiķu grupu kas eh, pat eh, veidoja projektu šādam Eiropas administrācijas likumam, un mēs esam lielā mērā atkarīgi no šī parlamenta un arī no komisāru gribas virzīt šādu iniciatīvu, jo mēs jau zinām, eh, kāda ir mūsu vēlamā situācija attiecībā uz Eiropas iestāžu administrāciju, un iedzīvotāji arī grib dzirdēt to, ka pret viņiem attieksies līdzvērtīgi un vienādi labi visās uh, iestādēs. Ir jau virkne dažādu administratīvo standārtu un prakšu, un būtu tikai loģiski, ja tās tiktu konsolidētas. Nākamais gads ir Eiropas ombuda uh, biroja 20, darbības 20. gada diena, un mēs eh, veidosim tādu kā kolokviju, lai atskatītos uz eh, aizvadītajiem 20 gadiem un prognozētu turpmākos 20, un, protams, runāsim arī par tiem jautājumiem, par kuriem jūs izteicāties. Bet, protams, ka atkal ir vajadzīga spēku koalīcija, ir jāiekļauj šajā darbā parlaments un komisija, un mēs darīsim to, ko spēsim mēs. Runājot par interešu konfliktiem, kā jau es agrāk sacīju, mēs izmeklējam to, kā komisija risina interešu konfliktus, kad augsta ranga amatpersonas pamet darbu komisijā un dodas strādāt privātajā sektorā. Mēs uh, caurskatām 55 lietas un raugāmies, kā komisija ir izcinājuši šīs situācijas, un mēs analizējam, vai personāla regulējums un dažādi kodeksi ir pietiekami, lai novērstu nevēlamu izturēšanos. Jautājums ir arī par eh, noteikumu īstenošanu, un mēs esam nākuši klajā ar virkni ierosinājumu komisijai par to, kā tā varētu uzlabot eh, problēmu novēršanu. Un uh, viens no šiem aspektiem bija neatkarīgums. Uh, vēl viens ierosinājums uh, varbūt pat bija tāds vērienīgāks. Uh, Daudzās dalību valstīs, kad augsta rangi ierēģi dodas strādāt privātajā sektorā, viņu vārds eh, tiek publicēts eh, publiskajos personu reģistros, kur tiek eh, skaidri paziņots, ka, piemēram, Emīlija Railija, kas agrāk ir strādājusi tur un tur, vēlas strādāt kompānijā Coca-Cola. Tas, ko es darīju ģenerāla direktorātā aizvadītajos gados arī tur būtu norādīts, un arī tas darbs, ko es darīšu Coca-Cola uzņēmumā. Un tiktu izklāstīt arī apsvērumi, kāpēc es drīkstētu pāriet šajā jaunajā darbā vai kādi būtu ierobežojumi. Un, protams, ka tādā veidā process kļūtu caurskatāmāks un ierēģi būtu spiesti padomāt divreiz par to, ko viņi gribētu darīt. Tāpat arī varētu iesaistīties citas puses un palīdzēt komisijai uzraudzīt situāciju. Ar laiku tik un tā kļūst zināms, uz kurien ir aizgājuši ierēģi. Par to sāks runāt vai nu European Voice vai kāds cits eh, spēks. Un uh, pašiem ierēģiem būtu vieglāk, ja komisija pati nāktu klajā ar šo informāciju. Un ja būtu kāds interešu konflikts, tas būtu skaidri redzams. Ir skaidrs, ka interešu konflikts ir tāds eh, kultūras jautājums. Ik viens uh, to neredz, neustver līdzvērtīgi. Uh, Bet eh, es patiešām ceru cieši sadarboties ar komisiju pie šiem jautājumiem. Runājot par Eiropas parlamenta darbu, jā, es pavisam noteikti varu komentēt un arī pieņemt lūgumu rakstus par parlamenta administrāciju, tāpat kā to darīja arī mans priekštecis. Taču Eiropas parlamenta politiskais darbs ir pavisam um, atsevišķs jautājums. Jums ir jūsu rīcības kodeks, ko sastāda sekretariāts konsultējoties ar parlamentu. Es ar lielu interesi nesen izskatīju ziņojumu, ko ir izveidojis um, parlamenta sekretariāts un Klaus Vēle, kur uh, kur ir 129 punkti par parlamentu darbu, un tur bija iekļauti priekšlikumi, ka caurskatāmībai ir jābūt lielākai, tāpat arī bija ierosinājumi tam, kā risināt interešu konflikti jautājumus. Esmu droša, ka jūs un arī citi deputāti iepazīsieties ar šiem komentāriem, un ja es saņemšu kādus lūgumu rakstus un tie uh, iekļausies manas darbības jomā, tad, protams, ka es tos risināšu. Thank you very much. Lielas paldies. Tagad uh, dodu vārdu uh, eh, Kutīno uh, eh, kungam no goja grupas. Uh, Paldies, priekšstājas kundze, paldies, ka sniedzāt man iespēju izteikties. Es neesmu šīs komitejas loceklis, atvainojos, ka uh, man uh, būs jādodas projām, tomēr vēlos uh, teikt, ka Mm, tik tiešām vēlos ieteikt Emīliju Railēju uh, darbam, uh, kuru viņa jau šobrīd veic. Es vēlu jums uh, veiksmi arī amata apsprināšanā. Ir skaidrs, ka mums, mēs visi esam izgājuši cauri saržģītām vēlēšanām Un e, šobrīd ir tādas kā viena kandidāta vēlēšanas, tomēr, ja kurā gadījumā vēlu veiksmi, e, viens jautājums e, saistās ar TTIP konsultācijām, kas risinās, no tā, ko teicāt, secinu, ka šis termiņš ir beidzies un ir iesniegts vairāk kā 300 iesniegumu. Tas, ko jūs teicāt, es domāju, ka jums ir taisnība par to, vai komisija ir eh, uzņēmusi jaunu eh, kursu, eh, kļūstot pārskatāmākai. Un tad, tad ir skaidrs, ka TTIP process to pierādījis. Un arī saistībā ar jūsu biroja veikto darbu ir skaidrs, ka tas viss mudināja komisiju publicēt mandātu. Es domāju, ka tad, tad šis, eh, šī informācija tika nopināta iepriekš, un tas bija tās kā iedrošinājums. Nesmu dzirdējis no komisijas sakot, ka viņi eh, iesaistīsies TTIP eh, procesā atvērtā pārstāmā veidā. Es zinu, ka esat iepriekš par to runājusi. Ir pilsoņu iniciatīva. Manuprāt, tā ir ļoti tuva SDS mehānismam, Um, TTIP iekšienē. Un uh, vajadzētu aicināt uh, komisiju, un tomēr to neiekļaut, ko jūs uh, darītu, ja šāda iniciatīva gūtu nepieciešama parakstu skaitu un ja komisija Eiropas pilsoņu acīs atkal būtu iestāde, kas pilsoņus ignorē. Un ir skaidrs, eh, ka tas ir ļoti būtiski pēc eh, Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā. Paldies par šiem komentāriem, paldies par jautājumu. Mans birojs nav tikai birokrātisks. Ja jums ir kas sakāms, tad, tad, tad mm, es labprāt pieņemšu jūsu iesniegumu attiecībā uz EDIP Eh, komisija ir teikusi, ka tā eh, būs atvērtāka. Tā ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus saistībā ar eh, to, cik liela būs šī atvērtība. Un mēs arī esam ieteikuši vairākas lietas viņiem, par kurām mēs diskutēsim un skatīsimies, kāds viss virzīsies uz priekšu. Tad, attiecībā uz tējies, iesēdēs, tā nebūs politiska izvēle, to ietekmēs dažādas lietas. Tas ir ļoti saržģīts, smags jautājums. Un tas parādījās arī eh, komisāra uzklausīšanās, arī eh, Malstrēms eh, kundze uzklausīšanās to pamanīju. Mana loma nav teikt komisijai, ka ir kaut kas konkrēts jāpieņem. Mana loma ir raudzīties, vai viņi risina šos jautājumus pēc iespējas pārskatāmāk, ņemot vērā pilsoņu vajadzības. Kopumā, tātad, ja miljons eh, cilvēki iesniedz eh, lūgumrakstu, tas ir ļoti nopietni. Un eh, to tik tiešām nevajadzētu norakstīt pavisam īsā laika posmā. Pilsoņi, kuri ir pārakstījuši šo lūgumrakstu, viņiem ir jāredz, ka ta, šim jautājumam ir pievērsta milzīga uzmanība un ka ir bijušas plašas konsultācijas šai sakarā. Un tas nozīmē, ka uh, Eh, cilvēki, eh, kuri ir eh, parakstījuši šo dokumentu, tad ar Eiropas Savienības iestādēm, ja kādai atbildē ir jābūt pamatotāji, tā ir jārāda, ka ir notikušas plašas konsultācijas. Tātad, vai tur ir miljon, miljons parakstu? Un tātad, ja būs, tas visnonāks politiskajā arēnā. Un mans pienākums būs uh, ierosināt komisijai, kā eh, vislabāk parādīt eh, to, ka tā ir nopietni āsvērusi eh, viena miljonu cilvēku vajadzības. Tas ir mans konkrētās intereses. Un tad vēl saistībā ar TTIP es, protams, mm, jums piekrītu. Es arī viņiem rakstīju ierosināju, lai viņi sniegtu šo informāciju un tajā pašā laikā bija iespējams to visu atrast internetā. Tas bija diezgan dīvaini šāda situācija. Un tad, tad eh, ir skaidrs, eh, ka institūcijām ir eh, jāsāk daudz vairāk uzticēties pilsoņiem. Un ar to es domāju to, ka dažkārt institūcijas un uh, cilvēki, kur tajā strādā, vēlas, lai viss būtu melns un balts. Viņiem nepār, nepatīk subjektīvi novērtējumi. Tad par to, kāda informācija ir jāsniedz, kāda nē. Ir daudz vai vienkāršāk, ja viss ir mal, balts un melns, tomēr viņiem ir jāuzdod sev jautājums, vai tik tiešām būs kāds kaitējums, tad, ja tiks sniegta konkrēta informācija. Un eh, pat eh, tad, ja būs zināms eh, kaitējums, tādā gadījumā viņiem tas ir jāsaskaņo ar sabiedrības interesēm. Es domāju, ka komisija šajā eh, ziņā ir ļoti pozitīvi rīkojusies. Un es ceru, ka tas viss eh, mudinās viņus eh, šādi rīkoties arī tālāk. Sastībā ar pārstāvību tas tiks piemērots arī citiem jautājumiem, tikai šim saistībā ar tirzniecību un darbs tādā ziņā rit uz priekšu. Paldies! Liels paldies! Tad ir vairāk runāt jautāju. Jautājumu uzdevēja nav. Pirms manis eh, tika uzdot ļoti vērtīgi jautājumi un bija arī ļoti vērtīgas atbildes. Arī vēlos pateikties par šīm atbildēm. Atvainojiet. Eh, jums vārds. Pirms manis sakīja kungs lūdzu. Pavisam īsi. Lielas paldies. Es eh, ļoti priecājos eh, par eh, to, ka mēs varam ar jums tiksties, ombuds kundze, šoreiz, kad jūs tiksiet ievēlēt uz vēl vienu termiņu. Paldies par jūsu veikto darbu, par jūsu apņemšanos stiprināt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Es ar ļoti in lielu interesi izlasīju jūsu dokumentu stratēģiju eh, pretī 2017. gadām, un bazoties uz šī dokumenta, man ir um, divi īsi jautājumi. Vēltos uh, eh, no sākuma jums jautāt, kā jūs kā ombudas redzat uh, Eiropas uh, Savienības pilsoņu iniciatīvas nākotni? Tad vispārīgi tad 15. gads būs gads, kad tiks pārskatīta regulējums un parlaments arī strādās um, atzinumu, un jūs arī esat uh, sākus izmeklēšanu saistībā ar ECE, e, un uh, tas uh, viss mums tik tiešām varētu palīdzēt strādāt pie mūsu ziņojumu, ko izstrādāsim. Otrakārt, es uh, apzinos, ka tas nav ombudas uh, ziņā. Mm, Tātad uh, regulēt dažādu cilvēktiesību jautājumus, tomēr es vēltos mm, zināt jūsu viedokli, kā Mm, kādi ir uzlabojumi, kas ir veikti cilvēktiesību jomā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies par šiem diviem jautājumiem, kas eh, attiecās uz eh, iniciatīvu. Eh, mēs tiešām esam uzsākuši izmeklēšanu. Un šeit ir būtiski arī Timēman kunga komentāri, arī viņš uzskata, ka tur ir zināmas briesmas, ja nebūs cita pieeja. Tāda juridiski pamatotāka pieeja. Un dažās no mūsu diskusijām ar komisijas pārstāvjiem saistībā ar šo aspektu, jo es jau to minēju, mēs eh, viņus iedrošinām eh, pēc iespējas vairāk konsultēties. Un eh, viņi teica, ka pastāv problēma, tāpēc, ka konsultācija periods ir pavisam īsti, tie tikai trīs mēneši. Un es domāju, ka pastāv tāda vēlme pēc izmaiņām regulējumā iespējams arī pēc eh, citām izmaiņām. Un es eh, izlasīju, eh, ka viņi atbalsta manas rekomendācijas kā daļu no viņu pārskata, un viņi to visu iekļaus savā darbā. Es ceru, ka jeb kāds ziņojums tad, tad, arī būs saskaņā ar jūsu darbu. Tad, kas tiecās uz uh, cilvēktiesību konvenciju, esmu uh, pamanījusi šīs uh, debatas. Es uh, domāju, ka mans uh, darbs ir uh, bijis ļoti pamatīgs saistībā ar uh, pamatiesību hārtu. Un um, esmu iesaistīts arī uh, izmeklēšanās saistībā ar kohēzijas fondu izmantojumu dalībvalstīs. Tātad nu, ir eh, jautājums par to, vai komisijai ir attiecīgās procedūras, eh, lai pārbaudītu to, vai izsērētā nauda ir eh, saskaņā ar pamatiesību hartā noteiktiem principiem. Un ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai turpmāk būs aizvien vairāk un plašāk jāizteno pamatiesību politika. Tomēr dažkārt ir eh, jāsaprot, eh, kāda būs eh, reālie rezultāti šīm konvencijām, un es savā darbā cenšos ļoti praktiskā veidā savienot dažādos pamatiesību hārtas pantus un skatīties, kā tie patiesībā tiek īstenoti institūcijās. Un tikai šādā praktiskā veidā mēs varam redzēt to, kāda ir pievienotā vērtība Un tātad tikai tā mēs varam panākt eh, to, par ko jūs runājat. Un tātad eh, mm, nākamais runātājs. Jā, eh, vielen dank. Tagad Jāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, arī pavisam īsi. Es gribu izteikt vienu konstatējumu un vienu ierosinājumu. Nu, konstatējums. Esmu iepriecināts, ka varēsim sadarboties, un fakts, ka ir viens kandidāts, tas varētu nozīmēt divas lietas. Nu, vai, nu, amats ir pārāk sarežģīts un neviens nav uzdrošinājies pieteikties, vai arī gluži otrādi jūs esat ļoti labi strādājis, un es domāju, ka otrs variants ir tas, kas ir spēkā. Uh, Tādēļ arī parlaments jums tiešām uztic. Es teikšu pavisam godīgi, bieži vien esmu bijis sarūktināts par to, ka parlamenta priekšsēdētājs ir nolēmis, ka netiks publicēts, kas ir atbalstījis jūsu kandidatūru. Un ja es esmu parakstījis kaut ko, tad man nekas nav pretī, ka tas tiek arī publicēts. Otra lieta ierosinājums. Mēs um, strādājam abi um, pilsoņu labā, abas iestādes jūsējā un mūsējā. Pēdējā laikā redzam, ka ir tāda problēma grupa pat izveidojusies proti tiesību īstenošana, mm, un es runāju šeit par bērniem. Uh, Ar bērniem nav tik ļoti vienkārši, viņiem nav vienkārši vērsties pie kādās institūcijās, iesniegt sūdzību. Nu, varbūt, ka tas būtu kāds punkts, ar kur strādāt nākošajā darba cēlēnā, jo mēs lūgumrakstu komitejā esam strādājuši pie dažādiem jautājumiem un saskārušies ar situāciju, ka nevaram pavirzīties tālāk. Nu, tā tad tas varbūt, ka mēs varētu strādāt, lai bērnu, apstākļi, bērnu dzīves apstākļi tiktu uzlabot, lai bērniem pasauli kļūtu vienkārši labāka. Paldies! Liels eh, paldies eh, par jūsu jaukajiem vārdiem, par komentāriem. Es eh, ļoti piekrītu tam, ko jūs teicāt par bērniem. Es nezinu, vai šie jautājumi ir diskutēti iepriekš, tomēr skaidrs, ka ombudu tīkls ir ļoti vērtīgs un mēs esam ļoti daudz guvuši no viņu pieredzes un veiktā darba. Uh, Es eh, esmu runājis ar jums un citiem kolēģiem. Es eh, zinu, ka šie jautājumi jūs sevišķi eh, sāpīgi. Paldies. Thank you. Um, that was the last. Paldies. Uh, tas bija pēdējais runātājs, izņemot, protams, mani pašu. Un uh, es uzdošu tos jautājumus, ko es gribēju uzdot, un tad jūs varēsiet teikt noslēgumu vārdu. Kā jau es sacīju, tika uzdots daudz jautājumu, un uz daudziem jūs jau atbildējāt. Un eh, es eh, vēlos jūs apsveikt ar to, ka jūs eh, pavadījāt pilnu gadu ombuda amatā un mēs esam ļoti apmierināti ar jūsu darbu un jums tagad būs pilns amata pilnvaru termiņš, lai jūs varētu paveikt to, ko jūs vēlaties paveikt. Pēc tā svarīguma, tās nozīmes, ko jūs piešķirat caurskatāmībai, ir eh, jāteic, ka iedzīvotāji vēlas eh, sajusties tuvi iestādēm, un eh, tas bieži vien tiek vērtēts pēc tā, cik drīz tiek saņemta atbildu uz iedzīvotāju jautājumiem, kā jūs plānojat saīsināt šo atbildes laiku. Tāpat uh, Jūs jau zināt, kāds ir birokrātijas līmenis, ko jūsuprāt varētu darīt, lai um, darbs būtu efektīvāks un lai iedzīvotāji redzētu arī, ka jūsu darbs ir kļuvis efektīvāks. Vārds jums. Uh, Jā, paldies par šiem komentāriem, un uh, es zinu, ka jūs vērosiet mani, un uh, Es uzskatu šīs sanāksmes eh, par ļoti draudzīgām un jaukām, bet vienlaikus tās ir eh, arī eh, sarežģītas un es zinu, ka arī mans darbs ir jāpārskata gluži tāpat kā es pārskatu citu iestāžu darbu. Uh, Un, lai arī tas reizēm nav komfortabli, tā ir daļa no tā darba, ko es veicu, un tas savukārt ļauj man uzlabot citu institūciju darbu. Un um, es zinu, ka arī lūgumrakstu komitejai uh, ir jāpātrina tas darbs, ko viņi dara, un tas ir būtisks uzdevums ikvienai institūcijai. Uh, no savas pieredzes šeit un arī strādājot īrijā, vislabāk eh, pātrināt procesu ir iespējams pašā procesa sākumā, kad tiek saņemti lūgumraksti, ja tiek optimizēts eh, šis sākuma posma darbs, kur eh, šie lūgumraksti pienāk, tad arī kopējais process pātrinās. Nākamnedēļ mēs strādāsim pie tā, lai izveidotu tādu sistēmu, kurā ienākošos gadījumus redz veselu cilvēku grupu, un pēc tam notiek diskusija par to, kam tālāk būtu jāstrādā ar šiem gadījumiem. Un tas savukārt ļauj ikvienam pārzināt to, kādi gadījumi būs jāizskata. Uh, Un iespējams, ja vairāk cilvēki izskata gadījumus, eh, tiks izvēlēta citādāka pieeja. Un taču galvenais, ko es sagaidu, ir lielāka efektivitāte un eh, ātrāks rezultāts. Ikreiz, kad man ir sarunas ar ombudu kādā citā valstī, es uzsveru, ka ir svarīgi pareizi sakārtot procesu tajā struktūra vienībā, kas saņem lūgumrakstus. Un uh, Jāteic, ka man bija prieks eh, šeit atrasties, eh, un šoreiz eh, es šeit jutos brīvāk nekā iepriekšējo reizi, un nemaz nesmējieties. Es vēlos pateikties jums par veltīto uzmanību ne tikai man, bet arī manai institūcijai. Uh, Un sadarbība ar šo komiteju uh, palīdz mums, bet vienlaikus arī rada mums jaunas uzdevumus, un es vēlos pateikties jums un sekretariātam par man izrādīto laipnību. Thank you very much for coming. It's... Paldies, ka ieradāties. Uh, jūs uzņemt bija prieks arī mums. Es vēlos atgādināt, ka nākamā lūgumrakstu komitejas sanāksme ir plānota janvāra beigās. Vēl nav zināms konkrēts datums, bet tas varētu būt 25. līdz 27. Uh, datums. Paldies!